Tātad um, sēdieties lūdzu un sagatavojieties balsošanai. Pirmais dokuments, par ko balsosim, ir Sekierska kunga ziņojums par tiešo maksājumu korekcijas likmēm attiecībā uz 2015. kalendāro gadu. Mums te ir uh, vienīgais uh, paredzētais balsojums, kas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Where do I see? Yeah. Here?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 them on? I think we can. Okay? Yeah. Okay. The vote is closed. Beidzam balsot. Un ir pieņemts. Nākamais balsojums ir uh, Marijas Noihelas ziņojums par uh, stratēģiju sieviešu un vīriešu līdztiesību laika posmam pēc 2015. gada. Un mums ir arī alternatīvs pieprasījums rezolūcijai, eh, pacelot rokas, eh, kurš ir par, kurš ir pret, atturas. Es teiktu, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Pārbaudīsim, sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noredīts. Now, colleagues, who now come. Tagad, kolēģi, dalītie balsojumi. Pirmais, uh, pirmā rindkopas, divās daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ot Tagad ir rindkopa divās daļās personāla balsojums. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Tāpat pieņemts. Piektais pants divās daļās. Pirmā daļa un pats pret rokas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Sest Uh, pants, sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. Astoņi par, pret, atturas, pieņemts. Deviņi. Pārbaudīsim astoto pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņi divas daļās. Pirmā daļā speciālot rokas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 11. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 12. Trīs daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 13 personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Paceļot rokas par. Pret. Atturas. Pieņemts. 26, divās daļās, pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par pret, atturas, pieņemts. 28, divās daļās, pirmā daļa par pret, atturas Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 31. Trīs daļas. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot ir pieņemts. 35. 35. pants divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Un otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 40. pants, trīs daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Un trešā daļa pāris nobalsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 41, trīs daļas, pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 44. Divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otra daļa par, pret pret, atturas, pieņemts. 45 par, pret, atturas, pieņemts. 52 četrās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa. Ceturtā daļa. Paceļot rokas par. Pret atturas pieņemts. 53 ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 55 par, pret, atturas, pieņemts.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 Noraidīts. Nu, pārbaudīsim. 59. trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar skaidru vairākumu. 60 personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. 61 par, pret, atturas, pieņemts. 64 par, pret, atturas, pieņemts. 65 par pret atturas pieņemts. 67 personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. 68,40 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Un ceturtā daļa personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. Divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. 73 par, pret, atturas. Pieņemts Pieņemts. 70. Pārbaudīsim 73. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 74 par pret atturas. Pieņemts. 76 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 79 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, arī pieņemts. Tātad turpinās no citējumiem. 18 par pret atturas pieņemts. 30 par pret atturas pieņemts. Un apsvērumi G par pret atturas pieņemts. Apsvērums L divas daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Apsvērums N par pret atturas pieņemts. Apsvērums O divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts pret atturas pieņemts. Apsvērums P. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Labi, mēs pārbaudīsim apsvērumu P otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Apsvērums S. Trīs daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums T par pret atturas pieņemts. Apsvērums U par pret atturas pieņemts. Apsvērums V par pret atturas pieņemts. Tagad uh, kom balsojam par komitejas rezolūciju kā tādu, ar personālu balsojumu sākam balsot. Un beidzam balsot. Ir pieņemts. Apsveicam referenti Noihlas kundzi. Kolēģi, mēs apsveicam referentes kundzi. Nu, mēs turpināsim ar pārējiem ziņojumiem. Moskas kundzes ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesības, eh, tiesībām trešās valstīs. Piektais pants par, pret, atturas, pieņemts. 13. Divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Un otrā daļa par, pret, atturas atturas pieņemts. 17 divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 18 par, pret, atturas pieņemts. 22 divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 23 par, pret, atturas, pieņemts. 26 divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 37 par, pret, atturas, pieņemts. 42 daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 42 par, pret, atturas, pieņemts. 50 par, pret pret atturas pieņemts. Apsvērums viens pirmā daļa par pret atturas pieņemts un otrā daļa par pret atturas pieņemts. Un balsējām par visu rezolūciju kopumā, pēc nobalsojumu sākam balsot. Beidzam balsot un ir pieņemts. Un pēdējais ziņojums eh, es, šis es ietvaros eh, Svobodas kunga ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām un ēs rīcības plānu. Pirmais ir 17. pants divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. 22 divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 31 divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 57 divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par visu rezolūcijas projektu kopumā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. un ir pieņemts kolēģi. Tagad uh, mēs uh, pārtraucam sēdi līdz pulksten 12.30 uh, un 12.30 turpināsim ar Mongolijas prezidenta uzrunu. Did it all done. I'll take my coffee with me. <laughs>